Okay, colleagues, if everybody is back in the room. Um... Kolēģi, visi šķiet ir atgriezušies uh, telpā. Ramevas kungs ir uzvelcis tādu ļoti mm, pienācīgu teikrekliņu, kas atbilst nākamajam darba kārtības punktam. Esam nedaudz iekavējuši uh, mūsu darba kārtību, bet nu, mums tagad ir jārunā par akta vienošanos. Pagājušā nedēļā ITAP izsniedza savu otro atzinumu par akta un par tā atbilstību datu aizsardzības likumdošanai. Tas nozīmē, ka mēs eh, varēsim uzklausīt Butareli kungu. Viņš mums pastāstīs par šo otro atzinumu, bet pirms mēs viņu uzklausīsim, es gribētu lūgt eh, referentu mums eh, īsi pastāstīt par aktuālāko informāciju, kāda tad ir procedūra. Uh, Drucis kungs, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji, pavisam īsi. Kā jau jūs zināt, mēs esam atkarīgi no procedūras eh, INTA komitejā, starptautiskās tirniecības komitejā. INTA pašā pēdējā mirklī sagatavoja tādu ļoti striktu laika grafiku. Esam runājuši ar INTA uh, lai eh, viņi mums atvēlētu mazliet vairāk laika, lai mums būtu pietiekami daudz laika diskusijām. Inta ir piekritusi atlikt savu balsojumu par divām nedēļām. Tas nozīmē, ka jaunais kalendārs ir šāds. Paredzēta ziņojuma projekta prezentācija 8. maijā, taču vēlētos jums informēt, ka atzinuma projekts būs pieejams jau ap 3. maiju. Tas nozīmē, ka mums būs tāda ļoti, tāds ļoti strikts kalendārs. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 9. mājas. Nu, mirklīdi. Tas ir vajadzīgs, lai grozījumi tiktu sagatavoti visās valodās. Vai arī varbūt mēs varam vienoties tikai par angļu dokumentu. Tas nozīmē, ka termiņš grozījuma iesniegšanai varētu būt 11. vai 14. mājas. Es atvainojos, es pats neesmu īpaši apmierināts. Bet, kā jau es teicu, mēs bijām atkarīgi no procedūras intā. Jūs noteikti visi ļoti labi atcerēsieties, ka Inta pašā pēdējā brīdī nolēma nevērsties Eiropas kopienu tiesā un nodrošināt, lai šis process Eiropas parlamentā būtu ļoti ātrs. Termiņi, ko Inta bija ieteikusi, bija pat vēl striktāki. Mums izdevās viņus pārliecināt atlikt balsojumu par pāris nedēļām, lai mums būtu mazliet vairāk laika. Taču, diemžēl, šis eh, kalendārs jebkurā gadījumā ir diezgan sarežģīts. Balsojums mūsu komitejā būtu paredzēts 30. Eh, vai 31. maijā. Sekretariāts tik tikko man informēja, ka mēs plānojam arī organizēt semināru Libe komitejā, un tas varētu notikt starp 9. un 30. maiju. Nākamnedēļ sekretariāts varētu mums eh, pateikt eh, precīzu datumu, kad šis seminārs tiks organizēts. Vēlreiz atkārtošu, ka mani pašu neapmierina šis kalendārs, tas nav pārāk elastīgs, bet, diemžēl, mēs īsti neko nevaram darīt. Būs tilkungs, procesuāls jautājums. Jā, priekšsēdētāji, man diemžēl ir jāizsaka ļoti uh, spēcīgi iebildumi pret šādu kalendāru. Uh, tikai viena diena, lai iesniegtu grozījumus par tik svarīgu atzinumu. Atcerēsimies, ka šeit ir runa par 33. pāntu, un tas tiks pievienots Inta ziņojumam, tāpēc ar vienu dienu pilnīgi nepiet. Pilnīgi noteikti nepietiek. Mums ir jāpārskata šis kalendārs, ir jāiesaista koordinātori. Es nezinu, vai jūs piedalījāties šajā sanāksmē. Mēs lūdzām vairāk laika, šķiet, ka šis laiks mums ir um, piešķirts un noteikti, ka mums uh, būtu, mm, ir pietiekama laika, lai mēs varētu iesniegt grozījumus. Pretējā gadījumā mēs varam vienkārši balsot par šo atzinumu. Uh, un eh, deputātiem nemaz nevajag dot iespēju iesniegt grozījumus. Es gribētu lūgt, lai kalendārs tiek mainīts tā, lai deputātiem būtu pietiekami daudz laika grozījumu iesniegšanai. Es redzu, ka arī citi vēlas izteikties, bet es gribētu dot vārdu tikai koordinatoriem, lai mēs varētu runāt par procesu, un pēc tam mēs pievērsīsimies lietas būtībai. Tad šķiet, ka šeit nav runa par vienu dienu, bet par trīs dienām. Ziņama projekts tiks eh, prezentēts trešajā Nē. Ziņojuma projekts oficiāli tiks prezentēts 8. maijā, taču tas būs pieejams jau līdz 3. maijam. Tātad šeit ir jautājums par valodām. Vai būs pieejami varianti visās valodās, vai arī mēs varam vienoties strādāt ar angļu valodas eksemplāru. Kā jau es minēju, Es pats neesmu apmierināts. Mēs esam izskatījuši visas iespējas. Un, lūdzu, ticiet man, nebija vienkārši pārliecināts starptautiskās sirdniecības komiteju, lai tie mums piešķirtu šīs pāris nedēļas. Es gribētu aicināt, uh, um, es gribētu lūgt jūsu izpratni, jo šis uh, darba dokuments būs pieejams līdz 3. maijam. Oficiāli tas tiks prezentēts 8. maijā. Došu vārdu vēl tikai vienam runātājam, un tas būs uh, liberāļu koordinators. Pārējie varēs izteikties pēc uh, eh, Buterēlī kunga uzstāšanās. Man ir jautājums. Pirms mēs uh, pieņemsim lēmumu, es gribētu saņemt paskaidrojumus. Parasti, ja runa par starptautisku nolīkumu, kur parlaments uh, vai nu piekrīt vai nepiekrīt, atzinums nāk kopā ar rekomendāciju vai balsot pār vai balsot pret. Es gribētu uzdot jautājumu, Saimon. Vai referents to darīs? Vai arī šajā atzinumā būs uh, vairāki pānti? Es vēlētos saprast, par ko tad šie grozījumi varētu būt. Mēs taču nesniegsim grozījumus par eh, paskaidrojumu rakstu, tad taču būs runa par pašu ziņojumu. Cik tālu es saprotu, te būs runa par tādu ziņojumu kā rezolūcija. Šeit nebūs runa tikai par rekomendāciju jā vai nē. Te mēs strādājam pēc 36. pānta, kur komitejai ir jāsniedz skaidrojums par atbilstību pamatiesībām. Bet, nu, ja mēs esam eh, šeit visu noskaidrojuši, tad varbūt par procedūru mēs varētu runāt koordinātoru sanāksmē. Pustulkungs jums atkal ir reglamenta jautājums. Jā, reglamenta jautājums. Es vēlētos atkārtināt eh, kolēģiem, ka trešais mājas iekrīt zaļajā nedēļā. Tas nozīmē, ka mums nebūs iespējas organizēt sagatavošanās tikšanās. Devītais mājas, ja mans kalendārs šeit nekļūdās, tad tas tā ir brīvdiena Eiropas parlamentā. Tas nozīmē, ka mēs nevaram oficiāli prezentēt, oficiāli iesniegt grozījumus. Un tas ir sarkanā krāsā kalendārā. Vai koordinātori varētu par to runāt? Mēs nevaram vienkārši par to vienoties. Mans ieteikums būtu ka koordinatoriem ir jāpaliek uz dažām minūtēm pēc 12.30, jo tagad mums ir jāspriež par būtību, un par procedūru mēs varētu runāt pēc 12.30. Buterēlī kungs, viņš bija ļoti uh, pacietīgs, klausījās mūsu strīdos par procedūru, bet tagad došu viņam vārdu, lai viņš sniegtu savu atzinumu. Priekšsādātāji, paldies par to, ka man devāt iespēju uh, iepazīstināt jūsu grupu ar otro mūsu grupas atzinumu par aktu. Jautājums tagad par to, kāpēc mēs sagatavojam otru atzinumu. Mēs apzināmies par to, ka viss Eiropas Savienībā tika izteiktas bāžas par uh, aktu, tad mums bija nepieciešama otra izvērtēšana, lai nolīgumu galīgo tekstu izpētītu daudz rūpīgāk. Un tagad mēs esam snieguši daudz sīkākus komentārus par e, privātumu un datu aizsardzību. Un tas tiek balstīts uz to pirmo atzinumu, un tad ir iesniegts. Ir papildināts arī atzinums ar Boņēru lietu, kurā spriedumu pieņēma tiesa šī gada aprīlī. Un, protams, mēs koncentrējamies īpaši uz IP tiesību īstenošanu, jo tā ir joma, kur um, tiek izjust vislielākais apdraudējums attiecībā uz privātumu. Tagad mēs esam uzrakstījuši sekojošu lietas. Ir divi, divi paragrāfi, 27. panta 3. un 27. panta 4 pāns, kas rada problēmas, jo tur ir runa par masveida internetu lietotāju uzraudzību, kas nav proporcionāla. Un tad dažādie brīvprātīgie sadarbošanās pasākumi, kas arī ir saturēti 27.3 pantā, arī pārsniedz to, kas pašlaik ir atļauts saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu. Mūsuprāt, nav pietiekami skaidri, vai aktas eh, digitālā nodaļa attiecās tikai uz IP tiesībām, vai arī Un vai tas attiecās uz uzņēmumiem vai arī uz privātiem internetu lietotājiem, jo mums noteikti ir jāpasargā cilvēki no neadekvātiem pasākumiem. Tas ir nepieciešams ievērot nevainības prezumcijas principu Un kā mēs nonākam pie saviem secinājumiem? Mēs atklājām, ka teksts vietām ir diezgan neskaidrs, un tas ne tikai nerunā skaidri par pārkāpumiem, bet arī par to, kā to novērst. Un, protams, tas var novest pie atšķirīgām interpretācijām un pie tā, ka tiek meklēti dažādi risinājumi, kam var būt nepatīkam blakus efekti uz individu privāto dzīvi. Es jau teicu, ka 27.3 pāns novad pie interneta lietotāju uzraudzības, lai konstatētu pārkāpumus un arī, lai veiktu pārkāpumu prevenciju. Un tas nozīmē, ka tiek uzraudzīta cilvēka uzvedība, tiek kontrolēta, kādu informāciju cilvēks sūta citiem un kādu informāciju viņš ielādē, ieskaitot ēpastus un aizdomās turamo IP adreses tiek e, tiktu savāktas un identificētas caur interneta pakalpojumu sniedzēju, un tas var novest pie tiesu darbiem pret potenciālajiem pārkāpējiem. šāda uzraudzība mūsu prāt pārkāpj cilvēku tiesības uz privātumu tiešsaistē un uz komunikācijas tiesībām. Protams, ka mums ir jāievēro Eiropas Savienības likumdošana, un tāpēc ir jāpārdomā, vai pasākumi, kas tiks veikti pēc akta stāšanās spēkā, ir proporcionāli un vajadzīgi. Tiesa jau uzsvēra, ka ir jāatrod pareizā proporcija starp tiesībām uz privātumu un uh, drošību. Tāpat arī nav skaidrs, vai digitālā aktas nodaļa tiek piemērota tikai lielākiem pārkāpumiem, jo ir skaidrs, mm, kā tas tiek piemērots dažādiem komerciāliem pārkāpumiem. Uh, Un mēs būtu gribējuši, lai no aktas tiktu izslēgts pilnīgi noteikti un arī no aktas digitālās nodaļas darbības, ko veids privāta personas personīgos nolūkos. 27. pāns 4 ceturtais punkts, jā, paredzētais mehānisms jau eksistē. To var atrast intelektuālā īpašuma aizsardzības direktīvā. To var veikt šādu uzraudzību tikai tiesu procedūru ietvaros, un tiesnesim arī ir jāiesniedz proporcionāls pieprasījums. To nevar ierakstīt aktā. Un <clears throat> mēs arī pieskārāmies brīvprātīgās sadarbības mehānismam, kur interneta operatori tiek lūgti uzraudzīt eh, autortiesības, taču patiesību sakot, tas pārsniedz to, kas interneta piegādātājiem ir jādara saskaņā ar ēs e likumdošanu. Vispēcot, mēs atzīstam, ka tiešām e, pastāv bažas par to, kā īstenot IP tiesības, taču mēs uzskatām, ka šeit šis konkrētais nolīgums akta satur risku, ka tas ietekmēs es nākotni un var veicināt grozījumu izdarīšanu pašreizējās likumdošanās. Mums ir jārūpējās arī par privāto dzīvi un par datu aizsardzību. Mēs uzskatām, ka ir pāragri vienoties starptautiskā līmenī par principiem, kas saistās ar starptautiska līmeņa IP tiesību īstenošanu, ja Eiropas Savienībā vēl par šo jautājumu nav vienprātības. Bez tam līdzekļi, kas ir paredzēti, lai stiprinātu autortiesības, ne, tas nevar nākt mūsu prāt, pārkāpjot pamatiesības. Paldies par jūsu uzmanību. Lielas paldies! Tagad man ir pāris runātāji pieteikušies, ne visas grupas ir pieteikušās. Nu, es sākšu ar grupām. Busutilkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī EDPS pār jūsu uh, prezentāciju. Mani pārsteidza divas lietas. Jūs pieminējāt to, ka i, īpaši attiecībā uz ISP un to ietekmi uz individuāliem lietotājiem. šie satiecās uz internetu pakalpojumu sniedzējiem, viņa iejaukšanos. Un tā būtu neproporcionāla iejaukšanās individuālo lietotāju dzīvē. Tā uh, ir ļoti nopietna lieta, kas ir jāpēta. Mans jautājums, ko vēlētos jums uzdot, ir sekojošs. Tā kā akta, kā jūs jau zināt, ir diezgan uh, neskaidrs dokuments, un pilns ar tā saucamajiem m, mm, iespējams noteikumiem. Kāpēc jūs pieņemat, ka dalība valstis, kas pieņems um, aktu, pārkāps ES likumdošanu, jo tur ir ļoti daudz uh, iespējas paredzētas. Jūs, jums ir iespēja kaut ko darīt vai iespēja to nedarīt. Un tas nozīmē, ka dalībvalsts rīkosies tā, lai nepārkost, nepārkāptu likumdošanu. Protams, ja dalībvalsts to darītu, tad es pilnīgi jums piekrītu, bet kāpēc jūs domājat, ka dalībvalsts grib pārkāpt ēs likumdošanu? Paldies, Roitovs kundze! Jā, taky chci poděkovat za tady tuto prezentaci. Paldies! Arī es gribu pateikties par šo prezentāciju un arī par to, ka mums ir iespēja par šo tematu iegūt informāciju. Tas, ko jūs pastāstījāt, tas atbilst tam, ko lietpratējiem stāsta un eksperti, un šīs diskusijas jau ir ilgāk nekā gadu. Tātad uzdevums ir ļoti nozīmīgs. Tiesa jau nepārbaudīs šeit kādu pārkāpumu attiecībā uz INTA. Līdz ar to šīs komitejas kompetenci nosaka tā prioritāte, ka mums jāievēro pilnīgi visi aspekti un kas norāda, ja pamato to, kādēļ mēs esam par. Ir arī noteikti riski attiecībā uz pilsoņtiesību ierobežošanu. Mēs, protams, visi apzināmies, ka nolīgumā nebija tādu strīdīgu punktu. Tika noteikts, ka dalībvalstīm um, šāda vai tāda lieta jānodrošina. Eksperti norādīja, ka tas nevienmēr atbilst viņu viedoklim. Un dažos punktos tika teikts, ka noteikumi ir tādi nepārāk skaidri. Piemēram, Čehijā daži saturiski punkti var atšķirties no, piemēram, tā, ko nosaka Francijas likumdošana. Līdz ar to ir radīta šī iespēja piemērojumam dalību valstīs. Ir zināmas manevrēšanas iespējas. Un es gribētu uh, zināt, uh, vai tie, kas atbalsta šo līgumu un uh, jūs arī domājat, ka būtu iespējams tieši ieviešanas uh, sadaļā atrisināt strīdīgajā atrisināt strīdīgos punktus. Es pati tā nedomāju, taču referents domā, ka tas ir nozīmīgi. Un ka šie soļi varbūt palīdzētu mums atrisināt situāciju. Paldies! Thank you very much, Chair. Liels paldies priekšsēdētāji un liels paldies arī par jūsu prezentāciju un par jūsu darbu. Es atzīstu, ka es eh, gandrīz vienmēr nepiekrītu jūsu viedoklim un arī jūsu atzinumiem, paturot prātā, ka mēs nekad nesam. Mēs nekad pietiekam neapzināmies mūsu rīcības konsekvences. Tāpēc tas, ka jūs atnācāt šeit ar tādu pamatīgu analīzi par to, kas varētu būt notikt, man liekas ļoti vērtīgi. Nu, tagad, protams, vēl paliek jautājums par to, ko referents savā atzinumā ierakstīs, bet te ir pāris lietas, kuras jūs piesaucāt savā izvērtējumā, un tas diezgan skaidri parāda, ka mēs tiešām pārkāpjam pamatiesību hartu, ja mēs piekrītam pieņem šo aktas nolīgumu tāpēc jūsu izvērtējums man bija ļoti noderīgs. Un uh, visi ir pārliecināti par to, ka cilvēki ir uh, nobijušies un iestājās tāda kā cenzūra. Uh, un mums arī nav pietiekami daudz garantiju. Tad, kad mēs runājām par intelektuālā īpašuma tiesībām un kā mēs gribam tās aizsargāt, tad mēs ļoti uzmanīgi runājām par to, kādas ir juridiskās garantijas par tiesībām uz tiesu Un man šķiet, ka jūsu izvērtējums bija tiešām lielisks. Paldies! Es redzu, ka referents ir lūdzis vārdu Jans Albrechts tālāk. Paldies un paldies arī par um, stāstījumu. Man liekas, ka tas ir ļoti liederīgi un tas palīdz. It īpaši arī tāpēc, ka jautājums par datu aizsardzību šajās diskusijās vēl nav bijis tik ļoti nozīmīgs. Un ir arī jautājums par um, atbilstošu aizsardzību intelektuālo tiesību uh, kontekstā un arī piemērot īstenošanas pasākumu kopumu. Šie jautājumi nav šajā līgumā ietverti, un tas tagad ir arī uh, skaidri redzams, un ne tikai uzklausot jūs teikto, bet arī uzklausot dažādas sirds uh, stāstījumus un ekspertīzes. Gribu uzdot divus jautājumus uh, par datu aizsardzību. Cik tālu akta pieņemšana, kā nolīguma pieņemšana, datu aizsardzības uh, noteikums, kas tagad Eiropas Savienībā tiek uh, pārstrādāti, ievērota vai ir kāda pārklāšanās um, elementi vai kā tas tiek ievērots? un uh, datu aizsardzība pakalpojums sniedzējiem, piemēram, IP adrese. Vai par to varat kaut ko teikt, un kas varētu būt nozīmīgs, un vai tas arī kaut kādā veidā būtu ierobežots uh, akta? Kas man liekas īpaši nozīmīgs, tas ir uh, konstatējums, ka noteikti standrasti pamata tiesību aizsardzībai nav pietiekami skaidri noformulēti, un tādēļ es gribētu zināt, kādi konkrēti pamattiesība aizsardzības aspekti vēl nav pietiekami labi nolīgumā skaidroti. Paldies! Tagad Ernst kundze. Paldies! Paldies arī mūsu viesim. Jā, mēs domājam, ka nolīgums ir pārāk sasteigts un šādā veidā neakceptējams. Ne tikai tāpēc, ka nav uh, vienbalsības uh, parlamentā, bet um, ir grūti pat turpināt darbu, ja mēs redzam, ka ne visas valstis to ir ratificējušas, un ja mēs redzam šos uh, masīvos protestus un visu to, kas uh, noteikti, tad tiešām ir jāpārdomā, vai mēs varam vienkārši tāpat vien tālāk iet un teikt, nu, viss ir pilnīgi vienalga, mēs paliekam pie mūsu nostājas. Es domāju, ka tas ir ļoti sarežģīti, un mēs goja politiskajā grupā piekrītam tiem četriem sarežģītiem punktiem, ko jūs pieminējāt. Eh, jūs noteikti to arī saprotat. Tie ir tie punkti, ko arī mēs jau sagaidījām, un eh, jūsu stāstītājs to vēlreiz pasvītro. Mēs tos tāpat kritizējam. Nākošais eh, pamats tai diskusijai, kāda tagad ir, ir tas, ka būtiski mm, tiesiskie principi un tiesiskās garantijas tiek pārkāpta tiesiskā. Uh, drošība netiek garantēta, nu, piemēram, runājot par kompensācijām arī. Tas jāpiemina. Ir jābūt godīgam procesam, piemērotam. Un līdz ar to es domāju, ka ar aktu tas nemaz nav iestinājums. ir daudz un dažādi jautājumi, un tieši kādas brīvības tiek ierobežotas. Nu, visus tos jautājumus mēs jau tā kā diskusijās esam dzirdējuši, un uh, vēl nemaz nav uh, par citām daļām runāts, jo mēs tikai Liba komitejā diskutējam par nelielu daļu. Un neviens jau citas daļas vēl nemaz nav aizsācis uh, risināt un diskutēt, piemēram, veselības aizsardzība. Tas nemaz nav mūsu kompetences loks, bet ja visu kopā mēs diskutējam, tad ir vienkārši bezatbildīgi uh, turpināt darbu. Uh, Mūsu politiskā grupa pilnībā piekrīt uh, referenta noteiktajam galējam termiņam, un mēs uh, varam uh, to uh, ievērot. Diskusijas ir jau kopš 2010. gada aktuāls, un uh, tas, kurš ir uh, ar šo jautājumu nodarbojies, tam tas nav uh, nemaz. Uh, tas to neizbrīna. Man liekas, ka balsojums par akta jau ir noticis, nu nevis parlamentā, bet uh, uz ielas, un ja mēs redzam šos plašos protestus, tad jā, uz tad jautājums, kā mēs izturamies pret šiem protestiem, mēs nedrīkstam tos ignorēt. Un tādēļ ir pilnīgi skaidrs, ka mūsu frakcija nekādā gadījumā neredz alternatīvu šajā likumā, arī pat, ja runa iet par ārkārtiesību aizsardzību. Lielas paldies. Paldies. Es redzu, ka vēl kāds vēlējās izteikties. Would like to thank you for the... Malinova kungs. Lielas paldies. Mēs jau runājām par interpretāciju. Ir eh, bijušas vairākas diskusijas, un šajās diskusijās mēs eh, vienojāmies par uh, dažām tādām svarīgākajām interpretācijām. Gribētu jums uzdot vienu jautājumu, kuru var atbildēt ar jā vai nē. Es negribētu, lai atkal būtu kaut kāda nepareiza interpretācija. Vai jūs sakāt, ka šī, šīs darbības, ko ir veikušas privātpersonas personīgu, personīgos nolūkos, arī uh, varētu, es saku, varētu, nevis uh, tās vajadzētu izskatīt amatpersonām saskaņā ar akta noteikumiem. Šeit ir runa par milzīgu darbība loku, te ir runa par dažādiem jautājumiem. Vai jūs sakāt, ka šīs iestādes varētu vērsties pret šādām darbībām saskaņā ar šiem noteikumiem? Es redzu, ka komisija arī vēlas e, izteikties, vai jūs vēlaties uzdot jautājumu Eiropas tautu uzraugumu, vai arī jūs vēlaties e, kaut kādā veidā rēģēt. Mēs gribētu izmantot šo iespēju sniegt mūsu sākotnējo reakciju par šo viedokli. Ja priekšsēdētājiem uz tos vārdu, mēs labprāt to darītu. Jā, lūdzu, izsakieties tagad, bet uh, lūdzu neizplūstiet pārāk garos komentāros. Jums vēl jādod vārds pat relikungam. Paldies, priekšsēdētāji! Manuprāt, šīs diskusijas šodien norāda uz to, cik eh, svarīgs ir šis jautājums daudziem no mums. Komisija jau vairākos gadījumos ir norādījusi, ka mums ir jāmēģina gūt skaidrība par šiem jautājumiem. Mums ir radušās vairākas problēmas attiecībā uz šo atzinumu, un galvenokārt šeit ir runa par juridiskajām pamatmetodēm. Uh, Es gribētu jums paskaidrot, kāpēc mums ir radušās bažas. Veids, kādā šis atzinums nonāk pie secinājumiem, balstās uz diviem pamatpieņēmumiem. Pirmais - atzinums sistēmiski izvairās no atsaukšanos uz konkrētām garantijām, kas ir paredzētas nolīkumā, preambulā un arī vairākos pantos, kuros ir runa par privāto dzīvi un datu aizsardzību un samērīgumu. Kā jau daži no iepriekšējiem runātājiem norādīja, šeit arī notiek paļaušanās uz pieņēmumu, ka, ja nolīkumā ir paredzētas iespējas interpretēt e, šo tekstu, tad tas tiks interpretēts ne tikai pārkāpjot Eiropas Savienības līkumus, bet arī pārkāpjot akta noteikumus. Ja tiek šādā veidā prezumēts un notiek e, paļaušanās uz šiem pieņēmumiem, tad nav grūti nonākt līdz atzinuma secinājumiem. Es gribētu vēl uh, pieminēt eh, dažas lietas, bet es centīšos izteikties īsi. Šajās 60 lapusēs nenotiek reizi nav iekļautas atsauces uz datu aizsardzību. Te taču ir runa par ceturto pāntu par datu aizsardzību, bet datu aizsardzības jautājumi šajā atzinumā vispār netiek skatīti. Tagad vēl kāds piemērs, kā var nokļūt līdz šiem secinājumiem. Ja mēs paskatāmies uz vienu no piemēriem, 27.4. punkts nolīgumā. Ja mēs izlasam visu šo punktu un nevis tikai izlasam kaut kādas daļas no šī punkta, tad jūs redzēsiet, ka tur ir teikts, ka uh, puse drīkst, un tālāk nāk ļoti svarīga sadaļa saskaņā ar saviem noteikumiem un likumiem. Tātad, ja šīs punkts tiek īstenos, tad tas tiek darīts saskaņā ar likumiem un noteikumiem. Un tajā pašā punktā, pašās beigās ir teikts, ka šie nosacījumi ir, ir jāizteno tādā veidā, kas atbilst elektroniskajai komercijai, un ievērojot šīs puses likumus, kas ievēro vārda brīvību, godīgumu, tiesības uz taisnīgu tiesu un privāto dzīvi. Tad, tad tas netiek minēts vienu vai divas reizes, bet gan veselas trīs reizes šajā punktā. Tāpat arī šajā nolīkumā ir ļoti daudz citu uh, frāžu, kur ir atsauces uz datu aizsardzību. Šajā atzinumā tiek vienkārši ignorēti daži nosacījumi, kamēr citi tiek izcelti. Mēs esam ļoti rūpīgi izskatījuši šo atzinumu, un komisija uh, pavisam drīz arī reaģēs, bet, ja runa par juridiskajām metodēm, tad īstenībā mēs pirmo reizi redzam tik selektīvu atzinumu, kurā uh, vienkārši tiek eh, ignorēti tādi nosacījumi, kurus eh, šim atzinumam ir izdevīgi ignorēt. Nu, šķiet, ka šeit nebija runa par jautājumu. Roitovas kundze vēlējās īsi izteikties. Ui. Jā, paldies. Tas... Es īsti nesaprotu, ka tikai pēc tam, kad eh, šīs atzinums tika iesniegts eh, parlamentā ratifikācijai, jūs vēlējāties, lai šis nolīgums tiek pārskatīts, lai saprastu, vai tas atbilst Eiropas Savienības tiesībām. Mēs esam saskāršies ar problēmām jau divu gadu garumā, bet tikai tagad kad esam nonākuši līdz ratifikācijai parlamentā, komisija vēlas izskatīt, vai šis nolīgums atbilst Eiropas Savienības tiesībām. Es īsti nesaprotu, kā mēs varam funkcionēt, kā var nodrošināt autortiesības cīņu pret uh, pirātis, pirātismu. Vai šie noteikumi dalībvalstīs tiks interpretēti atšķirīgā veidā? Manuprāt, mēs šeit radīsim lielu sajukumu. Uh, ja nolīgums tiks īstenots balstoties uz dalību valstu individuāliem lēmumiem. Es jums pilnībā piekrītu. Nedošu vārdu komisijai atbildēt uz šo jautājumu, jo mums ir atlikušas tikai desmit minūtes, un mums ir jārunā par Eiropas eh, datu aizsardzības uzraudzītāju atzinumu. Mums vēl ir jāuzklaus arī referents. Tāpēc tagad došu vārdu Butarelli kungam, lai viņš īsi atbildētu uz jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Manuprāt, lielākā daļa no šiem jautājumiem ir cieši saistīti, tāpēc es gribētu sniegt tādu īsu kopsavilkumu. Es nepateicu paldies Busutila kungām par viņa ļoti rūpīgo analīzi. Mēs neuzskatām, ka nolīgums kā tāds runā pretī Eiropas Savienības tiesībām, vai šeit ir runa par konkrētiem pārkāpumiem. Es vienkārši teicu, un arī atzinumā tāpat ir teikts, ka šeit paveras iespēja izmantot fragmentāru pieju, tīpaši dalību valstu līmenī. Šeit ir runa par tādām darbībām, par kurām vēl nav panākta vienprātība Eiropas Savienības mērogā. Mēs nevaram ignorēt faktu, ka vēl ar vienu notiek diskusijas par direktīvas pārskatīšanu. Ir vairākas tiesu lietas, ne tikai Eiropas Savienības līmenī, bet arī dalībvalstu līmenī, un ir vairākas valstis, kurās mēs varam vērot tendences, kur ir runa par tādu masīvu kontroli. Mūsu zināšanas jūs noteikti varat izmantot, ja ir runa par konkrētiem punktiem. Ikvienā nolīkumā tā skaitā kā šis nolīgums, neobligāti ir jāiekļauj šādi nosacījumi, kā tik iekļauti 4. pāntā, te ir runa par atsaukšanos uz Eiropas Savienības tiesībām, uz datu aizsardzību un tā tālāk. Bet mēs varam saskarties ar problēmu, kā šie nosacījumi tiks piemēroti praksē. Pirms es strādāju datu aizsardzības uzraudzības institūcijā, es darbojos pie ļoti slavenās eh, pepermint lietas, piparmētru lietas. Tad šī lieta ir līdzīga pro mūzika lietai. Šeit eh, parādījās iespēja par tādu milzīgu kontroli. Te bija runā par to, ka var uzraudzīt saziņu starp trešajām pusēm. Un it īpaši, ja runa par privātu personu komunikāciju, kas netiek vesta peļņas nolūkos. Kas tad notiek šādos gadījumos, kad Eiropas internetu pakāpojums sniedzējs saņem lūgumus no trešo valstu puses? Pirmkārtām es vēlētos likt uzsvaru uz šo nosacījumu darbību. Jautājums ir par to, kā 27.3 punkts un 27.4 pants varētu darboties, nepārkāpjot šos labi zināmos principus. Pakalpojums niedzējs ir spiests pildīt uh, konfidencialitātes noteikumus. Šos noteikumus var pēc tam, šos pārkāpumus var pēc tam skatīt tiesā un ir jāpiemēro līdzsvarota pieeja. Pieredze rāda, ka vairākos gadījumos rodas problēmas tad, kad uh, tiesību turētājs, eh, tiesību turētājiem tiek piemērota tāda masīva kontrole. Šeit mēs saskaramies ar citu problēmu attiecības starp datu aizsardzību un datu saglabāšanu. Dažus no datiem, kurus varētu izmantot interneta pakāpojumu sniedzēji un tiesību turētāji, eh, varētu saglabāt tiesību aizsardzības nolūkos, tātad te ir runa par kriminālu likumu. Tāpat arī pastāv iespēja, ka civilās tiesas varētu šos datus izmantot. Šo principu noteikti vajadzētu ņemt vērā. Ir jāatcerās arī par lietām, kur dati ir saistīti ar pēdējo sešu mēnešu periodu, bet tad mēs saskaramies ar problēmu, ja interneta pakāpojums sniedzējiem ir jāatklāj šie dati civilai tiesai. Kā gan datu turētājs, tiesību turētājs zinās, ka visas procedūras ir izpildītas, kā šis tiesību turētājs varēs identificēt šo konkrēto abonentu, nepārkāpjot datu aizsardzības noteikumus. Jautājums ir arī par to, ja mēs spriežam par šiem jautājumiem, mēs spriežam par līdzīgiem jautājumiem. Mēs domājam par to, kāpēc direktīva 2258 tika apstiprināta. Visos gadījumos šī komiteja ir spēlējusi ļoti nozīmīgu lomu, aicinot noteikt skaidrus noteikumus, spriežot pēc skaidrības, vajadzības, cauradzamības un tiesiskuma principiem. Kāpēc gan mēs tik ekstrēmi rīkojamies dažās lietās un esam tik vispārīgi, ja runa par cita veida ietvaru? Vai jūs esat gatavi akceptēt eh, šādu divdomīgumu noteikumos? Šie noteikumi, kas ir saistīti ar mm, dažādiem principiem, un šis 27.3 eh, pāns varētu runāt pretrunā manis pieminētās direktīvas pāntiem. Es gribētu teikt, ka šeit eh, šajā nosacījumā nav vērojams pārkāpums, bet mums ir jāpārdomā par, kā šie noteikumi varētu darboties praksē. Paldies! Busutila kungām eh, reglamenta jautājums. Iepriekšēdētāji. Ņemot vērā, ka komisija iestājas pret šo atzinumu. Es eh, gribētu, lai komisija sniegtu savu viedokli rakstveidā, pietiekami laicīgi, lai referents eh, varētu sagatavot savu ziņojumu. Es domāju, ka šeit varētu parādīties eh, ļoti ievērojama ietekme. Es jau jautāju Butereli kungam, vai viņi ir saņēmuši komisijas teikto rakstveidā, un tā nav noticis, tāpēc mēs tiešām uzskatām, ka būtu ļoti noderīgi saņemt šo komite, komisijas viedokli rakstveidā, lai mēs varētu izvērtēt visus šos atšķirīgos argumentus. Redzu, ka komisija māja ir gāvu. Pieņemu, ka jūs eh, vēlaties apmierināt šo Lība komitejas lūgumu. Tagad došu vārdu referentam, noslēgumu komentāriem, un pēc tam es gribētu aicināt koordinātārus palikt zālē vēl uz pāris minūtēm, lai mēs varētu atrisināt grafika, laika grafika problēmu. Drūcis kungs, lūdzu. Pavisam īsi priekšādātāji, es vēlētos pateikties datu aizsardzības uzraugam par to, ka viņš ieradās un par to, ka viņš prezentēja savu atzinumu. Tāpat arī es vēlētos izmantot iespēju, lai pateiktos Butarēli kungam personīgi par uh, ļoti labo sadarbību, kāda mums ir bijusi strādājot pie šiem jautājumiem. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs varam paļauties uz uh, viņa labo gribu. Atzinums, ko šodien prezentēja datu aizsardzības uzraugs, ir ļoti vērtīgs un noteikti, ka tas tiks respektēts mūsu darbā Liba komitejā. No tā, ko jūs teicāt, Butarēļa kungs, mēs sapratām, ka jūs savu balsi esat pievienojis tām daudzajām balsīm, kas jau agrāk pauda bažas par akta. Es gribētu sākt domāt arī par turpmāko, kas notiks nākotnē. Es domāju, ka mums ir jābūt reāliem. Es domāju, ka visi ir sapratuši, ka akta vienā vai citā veidā ir tāds politisks lēmums, bet tajā pašā laikā mums ir vajadzīgs kaut kas akta vietā. Šī vieta nevar palikt tukša. Tieši tāpēc mums ir jāsāk diskusijas par to, kas tad būs tas īstais, kas būs tā īstā jaunā akta. Tāpēc es uzskatu, ka sadarbība ar datu aizsardzības uzraudzības iestādī būs noteikti ļoti noderīga. Es tomēr nevēlētos tagad lūgt uzraugu īsti mums pastāstīt, kas tad būtu šis labais aktā. Mēs visi zinām, kas tur ir slikti, bet eh, tajā pašā laikā mums ir jādomā par to, kas būtu svarīgi, kas būtu obligāti jāiekļauj aktā. Vēlreiz paldies, Butrela kungs, par to, ka varējāt ierasties. Es domāju, ka mums vajadzētu atstāt eh, šo punktu nākamajām debatēm, jo par to īsti šīs diskusijas nav paredzētas. Nākamā sanāksme paredzēta 8. maijā 9 no rīta. Tagad es gribētu aicināt koordinatorus vienkārši sanākt šeit eh, pie, pie prezidija un apspriesties, lai mēs varam lēst tūkus pusdienās.